Godātās dāmas un kungi, labrīt visiem! Sirsnīgs labrīt! Līdz ar to sanāksme ir atkal atsākta un darba kārtībā mums ir diskusijas un komisijas un priekšsēdētājs vietnieces un Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojums par Turcijas militārajām operācijām Um, pie mums ir ieradies Stilienīdis kungs, viņš aizstās augsto pārstāvi. Nu, lūk, tātad diskusijas par Turcijas militārajām operācijām Sīrijas ziemeļa austrumos un šo operāciju sekām. Kā jūs zināt, ir ieviesta jauna sistēma, kā pieteikties ad hoc uzrunām Vai nu man tas tagad jums jāatkārto, jūs esat ar to iepazinušies, jūs zinat, ka jūs varat tātad gan elektroniski pieteikties, gan arī tradicionāli vienkārši dodot ziņu sekretariātam. Un tad, lūk, līdz debešu beigām, jums pat nav jāgaida līdz debešu beigām, jūs varat pieteikties jau iepriekš uz brīvo mikrofonu. Nu, tā tad tā, ķeramies tālāk pie debatēm. Un pirmām kārtām došu vārdu tātad augstās pārstāvs aizstājējam Stiljanīdas Kristus. Lūdzu, jums vārds. Nē, es atvainojos, es pirms padoms pārstāvis. Priekšādātāji, paldies! Godātie parlamenta deputāti, saka Tupurēnens kundze. Turcijas iebrukums Sīrijā šķiet ir palēninājies. Mēs šeit atzinīgi vērtējam vairāku starptautisko spēlētāju ieguldījumu, un tieši viņi centās pārliecināties, lai tā tas notiktu. Redzējām, ka tiks darīta ļoti augsta līmeņa diplomātiska centieni, lai mazinātu spriedzi. Pirmām kārtām to darīja ASV vicepriekšādātājs Spence, tā arī Pompekungs, eh, kas vienojās par pagaidu uguns pārtraukšanu. Mēs tāpat arī zinām, ka tika pabarīts memorands tikai vakar vēl starp Putinu un Erdoganu. Sočos augstā pārstāv bija pie jums šeit parlamentā tajā dienā, kad bija pirmā uzbrukuma diena, un viņi uzreiz pieprasīja, nāca klējā pieprasījumu, lai Turcija uzbrukums pārtrauc. Turcijas bažas jārisina diplomātiskā ceļā, nevis ar militāru rīcību, jo militāra rīcība tikai tālāk destabilizēs reģionu un nodarīs tālākas ciešanas Sīrijas iedzīvotājiem. Mēs turklāt esam atviegloti par to, ka humanās palīdzības sniedzēju organizācijām nav bijis jāpārtrauc palīdzības sniegšanu, un tie, kas devušies prom no mājām, tātad ir spējuši mājās atgriezties Tomēr nav nekāda aizbildinājuma par to, ka gāja brojām gandri, bojā gandrīz 200 civiliedzīvotāji, tika sabombardētas slimnīcas, klīnikas, skolas. Mums rūp Sīrijas kurdu liktenis un visu civiliedzīvotāju liktenis šajā pēckara zonā. Vienīgais veids, kā atzīt Sīrijas demokrātisko spēku nesto upuru ciņā pret Daešu, ir palīdzēt viņiem veidot jaunu, demokrātisku, iekļaujošu Sīriju, valsti, kuru visi pilsoņi var saukt par savām mājām. Nedrīkst meklēt šeit risinājumus militārā ziņā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai tā vietā mēs atbalstītu politiskos procesus un meklētu ilgspējīgus risinājumus visām iesaistītajām pusēm. Tādējādi Mums nepieciešams atbalstīt konstitucionālās komitejas darbību, kas pirmoreiz tiksies eh, šī mēneša beigās Ženēvā. Neskatoties uz nesenajiem notikumiem, bet drīzāk tieši par spīti šiem notikumiem, ir pienācis īstais laiks, lai šī komiteja tiktos. Mēs pilnībā paļaujamies, ka ANO īpašais sūtnis Gērts Pētersens eh, rīkosies atbilstīgi un spēs eh, atrast politisko risinājumu kopā ar iesaistītām pusēm. Konstitucionālās komitejas darbības uzsākšana varētu veidot tādu pozitīvu tālāku virzību, ap, kas veicinās apusēju uzticēšanos, nodrošinās stabilu nākotni Sīrijai. Mēs visi ļoti labi zinām, ka sarunu, sarunas par politisko pārējais posmu nebūs vieglas, un tomēr piekrītam starptautiskajiem partneriem, un to starp arī Krievijai un Turcijai, ka ir vajadzīgas izmaiņas tajā, kā Sīrija šobrīd tiek pārvaldīta. Mums jābūt visiem viensprāts par to, ka jānodrošina tiesiskums, atskaitīšanās spēja eh, arī attiecībā uz tiem, kas, no, kas īsti pastrādāja noziegumus šī konflikta laikā. Tas viss miera labad, stabilitātes labad un atkal samierināšanās labad. Un tas mums, protams, ir vai to mēs visi vēlamies Sīrijai. Tagad pievērsīšos Turcijas jautājumam un Turcijas atbildībai par pašreizējo situāciju. Turcijas drošības bažas pie Sīrijas robežas netiks atrisināts ar militāru intervenciju. Tā drīzāk ir ofensīva un tādējādi tā. Dējādi, tā apdraud visu, visu īstenoto cīņu pret Daešu un apdraud mūsu kopējo drošību. Turcija ir veikusi milzīgus centienus, uzņemot vairākus miljonus bēgļus un uz, uzņemot tos uz, jau vairākus gadus, par to nav šaubu, un tomēr Turcijas militārās darbības jau ļoti sarežģītos attiec, situāciju šajā reģiona vēl tālāk sarežģīja. Turcija e, tikai tādā veidā šo situāciju vēl tālāk dramatizē un sarežģīja un tieši tāpēc ES līderi un ārlietu ministri ir pauduši nosied, nosodījumu par Turcijas militāro operāciju Sīrijā, un tāpēc dalībvalsts ir pieņēmušas lēmumu apturēt ieroču pārdošanas licences Turcijai. Un tomēr šie intervencija jāpārtrauc ne tikai uz pagaidu laiku, bet gan pavisam. Ārlietu ministru padomu turklāt arī informēja, ka šāda veida incidenti neradīs tālāku stabilizāciju tajās teritorijās, kur vietēju iedzīvotāju tiesības tiek pilnībā ignorētas pamats. Eiropas Savienība ir runājusi skaidru un vienotu valodu šai ziņā. Jau no pašas pirmās dienas, kad tika īstenotas militārās operācijas, priecājamies, ka padoma, komisija un parlaments ir pieņē, pieņēmuši un nosūtījuši ļoti vienotas saliedētas vēstis, respektīvi aicinājumu tūlīt pat pārtraukt šo karu, militāro operāciju un meklēt politisku risinājumu ANO paspārnē. Paldies priekšādātāji! Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies. Tālāk komisijas vārdā došu vārdu vicepriekšādātājiem Kristusam Stilienīdisam. Lūdzu. Godātais priekšādātāji, godātie kolēģi. Liels paldies par šo iespēju pastāstīt jums par svaigāko, kas norisinās eh, Ziemeļaustrum Sīrijā krīze, ko tur piedzīvojām uh, oktobra sākumā, noveda pie milzīgiem civiliedzīvotāju upur, upuriem, uh, iekšzemes bēgļiem, infrastruktūras sabombardēšanas, notika cīņas, to starp ļoti apdzīvotos reģionos. Esam saņēmuši ziņojums, ka vairāk par 200 civiliedzīvotājiem ir gājuši bojā, un uh, šī jāsaka, visas šīs cīņas ir noduši arī pie tā, ka 200 tūkstoši cilvēki ir kļuvuši par iekšzemes bēgļiem. Viņi meklē jaunas mājas, bet vairāk par 150 tūkstošiem cilvēku uh, faktiski vēl papildus eh, atstās mājas uh, un joprojām meklēs tātad dzīves vietu citur, ja situācija nemainīsies. Uh, humanās palīdzības sniedzējām organizācijām tika liekta piekļuva šīm teritorijām, kur notika mm, gaisa bombardēšana un teritorijā kontrole. Startautiskās organizācijas un ANO nācās, tam nācās evakuēt eh, savus darbiniekus no teritorijas. Tālāk gribētu uzsvart to, ko nu pat teica prezidentūras pārstāvi. Te šāda veida rīcībai nav nekāda veida aizbildinājumu. Šie civiliedzīvotāji upuri, eh, infrastruktūras sabombardēšana nu, un e, piekļuvas liekšana tiem, kas vēlas reģionam palīdzēt, ir nepieļaujama. Un, nu, protams, ka veselības sniegt aprūpas struktūras saskars ar vienkārši neiedomājumu sarežģītu situāciju. Visas daudzas slimnīcas bombardēšanas rezultātā darboties nespēja, Kobēnis, piemēram, e, slimnīca uh, pagaidām vispār nespēja darboties, tāpēc, ka ir pāraut elektrības līnija, ar, kas to savieno ar ģeneratoriem bombardēšanas rezultātā. Hm, tāpat arī esot notikusi vēršanās, piemēram, pret ātrijām palīdzībām pie frontes līnijas daudzi ārsti un medicīnas darbinieki ir nogalināti, gājuši bojā, un kas vēl sliktāk, Tas viss ietekmē arī, piemēram, pamatkapā pakalpojumu piegādi iedzīvotājiem, kas jau tāpat iepriekš, jau pirms krīzes cieta no šo pakalpojumu trūkuma. Uh, Starptautiskie darbinieki tika evakuēti no teritorijas, tomēr tas nenozīmē, ka humanās palīdzības sniedzēja kopiena vairs nepalīdz šiem cilvēkiem, kam palīdzība vajadzīga. Dzīvību glābjošas rīcības joprojām tiek īstenotas šai teritorijā. Mēs atbalstām mūsu humanitāros partnerus Ziemeļaustrum Sīrijā, ar, darām to ar 38 miljoniem eiro un turpināsim šo palīdzību sniegt, cik vien ilgi tas būs nepieciešams. Tomēr šai cīņ, šai, šīm cīņām un šajam karam jāpieliek punkts. Un ar ārkārtīgi svarīgi, lai tiek ie, pilnībā respektētas pasaules humanās tiesības šai teritorijā. Mm, humanās palīdzības sniedzējiem ir jānodrošina piekļuvi teritorijai, ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu uh, risku uh, šiem uh, darbiniekiem. Tas attiec uz šiem palīdzības konvejiem un darbiniekiem, kas tos apkalpo. Humanās palīdzības sniedzēji nedrīkst kļūt par uzbrukumu upuri. Turklāt grib izmantot šo iespēju arī, lai atgādinātu, kāda reis nostāja attiecībā uz bēgļiem Sīrijā. Visa veida atpakaļ nosūtīšanai jābūt e, drošai, brīvprātīgai un cieņpilnai. Un citādi Eiropas Savienība nevarēs piedāvāt atbalstu. Tas pats attiecas arī uz tā sauktajām bufera zonām, ko Turcija vēlas izveidot Ziemeļsīrijā. Sīrijā ar vēlmi tā pagaidām, be, pa, laika gaitā bēgļus nosūtīt atpakaļ. Gribētu turklāt jums atgādināt arī neseno Eiropas Savienības 28 dalībvalstu paziņojumu, ka jebkāda veida uh, e, demografiskas pārmaiņas un incidenti arī būs nepieņemami šai gadījumā, un Eiropas Savienība nepiešķirs stabilizācijas vai palīdzības e, atbalstu teritorijām, kur vietējo iedzīvotāju tiesības tiks ignorētas. Godātie kolēģi, Eiropas komisija ir atzinusi, pusi un pilnīgi noteikti atbalstījusi Turcijas centienus uzņemt miljoniem bēgļu savā teritorijā, bet Turcijas militārā rīcība Ziemeļa austrumos Sīrijā šobrīd ir eh, jau dramatisko situāciju sarežģījusi vēl tārā, tālāk. Arkārtīgi priecājos, ka es iestādes ir bijušas vienotas savā reakcijā pret Turcijas militāro intervenci, bet nedrīkstam sēdēt eh, rokas klēpī salikuši. Mums ir jāvirzās uz priekšu, pagaidām uguns pārtraukšana, kā mēs zinām, tikai daļēji ir tikusi ievērota. Mums jādara viss, kas mūsu spēkos, lai pieliktu punktu šai militārai intervencijai, šai cilvēku traģēdijai un lai ļautu mūsu palīdzības sniegšanas procesam pilnībā atsākties. Un, protams, paralēli jāmeklē politisks risinājums ANO paspārnē. Paldies! Lielas paldies, komisārkungs! Līdz ar to sākam tālāk debatas, un pirmām kārtām uzstāsies Gālers, Gālerkungs. Paldies priekšādātājiem! Šai parlamentā pastāv pilnīgi vienprātība. Mēs nosodām eh, Turcijas īstenoto militāro operāciju, kas pārtāja vieta, vietēju iedzīvotāju tiesības, un mēs pieprasām, lai Turcija atvelk savus spēkus no Sīrijas teritorijas. Mēs neesam naivi, mēs ļoti labi zinām, kas vakar notika arī Sočos, kas par vienošanos tika noslēgta. Un jo skumjāk ir tas, ka šī vienošanās uh, faktiski bija iespējama tikai tāpēc, ka ASV savus spēkus no Sīrijas atvilka. Turcija šobrīd šo, šādējādi savu valstu attālina vēl tālāk no Eiropas Savienības, un uz to norādam arī savā rezolūcijā. Mm, te atgādinam, ka parlaments jau martā pieprasīja, mm, pie, pieprasīja oficiālu iestāšanās sarunu slēgšanu ar Turciju. Mēs šobrīd lūdzam padomu pārdomāt par šiem mētiecīgajiem ekonomiskajiem pasākumiem, kas varētu vērsties pret Turciju, bet nekaitēt pilsoniskajai sabiedrībai. Un, piemēram, te nerunāju, protams, par tādām lietām kā Erasmus Plus programmai, kam jāturpinās. Te mēs domājam, varbūt tāpat arī e, varētu domāt, piemēram, par lauksaimniecības produkciju. Tāpat mēs informējam, ka varbūt tāds gala risinājums pēdējā iespēja būtu pārtraukt muitas savienības sadarbību ar šo valsti. Jo Ziemeļsīrijas reģions nevēlas tur redzēt ne Turcijas, ne Krievijas, ne Asāda režīmu. Te viņi savukārt, aici, mēs kā parlaments esam teikuši, ka e, mēs aicinām ANO drošības padomu nākt klajā rezolūciju, kas ļautu padomē rīkoties mētiecīgi, visbeidzot nodrošinot ANO pārvaldītu drošības zonu Ziemeļsīrijā, kas nāktu par labu tur dzīvojošajiem iedzīvotājiem. Paldies! Nākamā runātāja Katī Pīrī, lūdzu. Godātie kolēģi, ir pagājušas divas nedēļas, koš iepriekšējās plenārsesijas un debatēm par šo krīzi, tās augtās drošās zonas izveidošana de facto kļuvusi par kara zonas izveidošanu un Turcijas iebrukumu ziemeļu austrumos Sīrijā. Tagad Putins, Asāds un Turcija, Irāna un ISIS ir ieguvēji. Un zaudētāji, protams, ir Sīrijas ziemeļu austrumu iedzīvotāju un rietumu valstu reputācija 287 eh, civiliedzotāji ir, no, ir gājuši bojā, vairāk par 300 tūkstošiem ir devušies prom no savām mājām drošības meklējumos. Eh, Turcijas spēki turpina mm, virzīties uz priekšu, savukārt no otras puses citi spēki. Ne, eh, tā visa rezultāta arī no īsis cīnītāji ir izmukuši no apsargātajām nometnēm. Uh, E, Ziemeļaustrumu Sīvijā tiek šobrīd e, nogalināti cilvēki. Turklāt arī dzirdam par to, ka tiek izmantots baltais fosfors. To dara Turcijas iedzīvotāji, e, vēršoties pret iedzīvotājiem. Šāda veida nozieguma pastrādātāji ir pilnīgi noteikti jāsoda. Un lai arī ASV Mm, prezidents slavē šo uguns pārtraukšanu, sakot, ka tas glābs miljoniem dzīvī, dzīvību. Es šī parlamenta vārdā tikai varu uh, noraidīt šo izējas premisi šāda veida paziņojumam. Vakar Turcijas un Krievijas vienošanās faktiski leģitimizēja Turcijas klātbūtni 10 km zonā uz robežas. Un, uh, Te, vie, vi, nu, te ir iekšēji, iekšēji, radušies iekšēji bēgļi, um, tiek apdraudēta divu miljonu bēgļu situācija Turcijā pārkāptas humanās uh, tiesības. Mēs pieprasām mērķiecīgas pasākumus vēršoties pret ierēģiem Turcijā, tāpat ieroču embargo un cita veida pasākumus, kas varētu tikt īstenot šai saistībā. Atgādināšu, ka šie cilvēki cīnījās pret ESIS, cieta no ESIS uzbrukumiem, nu, nesa upuru savas drošības novē, no, nodrošināšanai, un tagad viņi tiek par to sodīti. Tā mēs nedrīkstam rīkoties. Lielas paldies, kolēģi Pīrī, tālāk. Nākamais runātājs Azmānī Maniks lūdzu. Yes, thank you, uh, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Uh, Turcijas militārā operācija Sīrijas ziemeļa austrumos ir uh, izsaukus lielas bažas. Tas ir radījis hausu reģionā. Uh, ziņojumi, ko mēs saņemam, liecina par to, ka simtiem cilvēku iet bojā, uh, simtiem tūkstošu tiek izraidīti no savām dzīves vietām, un mēs dzirdam arī visādus attaisnojumus. Uh, bet eh, to tiešām ir radījus eh, Turcijas iebrukums un eh, tas, kā es vēl atvilku savus spēkus. Tas rāda arī apdraudējumu mūsu pilsoņiem un mūsu sabiedrībām. Uzdodot jautājumu, Mēs uzdevām jautājumu augstajai pārstāvē Mogrīnī kundzei, kuru atbalstīja vairāk kā 250 kolēģi. Esmu par to pateicīgs. Es kontaktējos arī ar Turcijas iestādēm Reņu Europe vārdā, lai panāktu to, ka šīs operācijas tiek pārtraukts, un tomēr Eiropas Savienības balss nav bijusi gana stingra. Mēs nevaram vienkārši stāvēt malā, kamēr citi, kā piemēram Krievija, Asats, Irāna, aktīvi iejaucas, jo gal galā te ir runa arī par mūsu drošību. Reņu e, eh, Europa darbība nebeigsies ar to, uh, ko mēs esam padarījuši līdz šim. Eh, mums ir unikāla iespēja runāt vienā balsī un pilnīgi skaidri norādīt Turcijai, ka mēs nepieņemam šādu situāciju. Mēs aicinām arī, Eiropas, arī ASV ieņemt stingrāku pozīciju. Es aicinātu arī Eiropas Savienībā iestāties aktīvāk, nodibināt tiešu dialogu ar Turcijas varas iestādēm. Uh, un um, arī panākt, lai Erdogans turētu savu uh, solījumu par ieslodzīto paturēšanu ieslodzījumā. Bet uz sarunu galda ir arī citi jautājumi. Apvienosim mūsu spēkus un pārtrauksim vardarbību nekavējoties. Mēs to esam parādā cilvēkiem reģionā, mēs to esam parādā Eiropas pilsoņiem. Lūdzu, uh, komisija, beidziet būt pasīvi, celieties kājās un rīkojieties. Paldies! Nākošā runātāja eh, Strikas kundze. Pirms pāris nedēļām Turcija jau sāk plānot militāro iebrukumu Sīrijas ziemeļa austrumos. Un gandrīz 200 eh, tūkstošu sīriešu bija spiesti atstāt savas mājas, daudz no tiem bērni, kam ir nepieciešama pajumte, bet viņiem nebija iespējas to nodrošināt, jo humanās palīdzības sniedzējiem nācās atstāt reģionu. Uh, Šis iebrukums nedrīkst turpināties nevienu vienīgu dienu. Tas, kā ASV atsauca savus spēkus, faktiski novēdis sīriešus tādā situācijā, kā kurdiem Sīrijā ir tagad jāgaida, par ko tad vienosies Erdogans ar Putinu. Un tieši tādēļ šodien zaļie aicina Eiropas Savienību rīkoties proaktīvi, lai piespiestu Erdogānu atvilkt savu karaspēku un eh, ļaut bēgļiem atgriezties Sīrijā. Nosakot eh, precīzi mērķētas sankcijas, nosakot pilnvieroču embargo un strādājot pie tā, lai apturētu tirzniecības nolīgumu darbību. Mums proaktīvi ir jāaizsargā sīriešu bēgļi un jāuzņemās sava daļa viņu aizsardzībā. Mums ir jārīkojas, un tādēļ mēs eh, arī vēlamies lūgt atbalstu mūsu rezolūcijai. ISIS teroristi ir uh, izbēguši no pārvietoto personu nometnēm, radot uh, apdraudējumu. Un līdz ar to uh, mēs lūgtu dalībvalstis repartiet savus pilsoņus atgriezties mājās un parūpēties arī par saviem bērniem, jo gal galā pastāv uh, risks, ka bērni varētu kļūt par visu šo apstākļu upuriem. Bez tam ir jāicina Erdogan. Erdogans arī saka, ka deportē sīriešus atpakaļ uz Sīriju, bet arī tā saucamā drošā zona nedrošinās viņiem drošu eksistenci un Eiropas Savienībai ir jāatturas no uh, sīriešu atgriešanas uz atpakaļ uz Turciju, jo pastāv deportācijas risks. Tas nozīmē arī, ka mainīsies demogrāfija Sīrijas ziemeļ uh, austrumos, un tas ir noziegums pret cilvēci. Eiropas Savienībai ir jādara viss, eh, ko var, uh, Eh, izdarīt, lai nodrošinātu kurdu, ja ne autonomiju, tad vismaz viņu cilvēktiesības. Paldies! Un nākamais runātājs Pērkslās eh, Pētrikungs. Esmu bēdīgs, eh, bet nepārsteigts par to, ka uguns pārtraukšana īsti nedarbojas. Simtiem cilvēku gājuši bojā apšaudēs pēc turku iebrukuma. Un uh, Jāsaka, ka gan Eiropas Savienība, gan ASV ir eh, nodevusi faktiski kurdus eh, šajās eh, mm, Sīrijas ziemeļaustrumu teritorijās. Un, jā, mm, visi arī baidās no tā, ka Erdogans ir apdraud, piedraudējis atbrīvot sīriešu bēgļus, lai simtiem no viņiem atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības dalību valstīs. Jāsaka, ka Turcija ir vairāk kā draudzējusi atbrīvot ekstrēmistus, un, protams, tas apdraud Eiropas Savienības dalību valstu eh, drošību. Un jāsaka, ka ISIS, kas ir visbīstamākā islamistu eh, grupa, rada vislielāko eh, apdraudējumu, un apdraudēt tiek arī Eiropas drošība. Paldies! Nākošā fotīga Anna. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti daudz kļūdas ir pieļāvusi starptautiskā um, sabiedrība Sīrijā jau kopš 2011. gada. Mums ir jāatcerās Asada režīma vardarbīgie uzbrukumi, Irānas eh, revolucionārās gvardas atbalsts, kas atbalstīja Asada režīmu, Eh, Krievijas algotņu eh, līdzdalība, eh, kurus mēs šobrīd varam vērot Austrum Ukrainā. Un kas turpina darboties īrijas ziemeļā austrumos, es vēlos atkārtot Stoltenberga izteikumu, varbūt vislīdzsvarotāko. Lai gan e, Turcijai ir e, likumīgas drošī, ar drošību saistītas bažas, es tomēr sagaidu, ka valsts rīkosies atturīgi, un mēs arī uh, to respektēsim. Neskatoties uz to, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka visiem dalībniekiem tiks piemērota vienāda attieksme reģionā. Mums ir jāatrod piemēroti instrumenti, lai varētu stabilizēt reģionu. Un mēs varētu e, ietekmēt tos e, notikumus, kurus vajadzētu ietekmēt. Nākošā runātāja Demirēlas kundze. Paldies, e, priekšsēdētāji! Eh, jāsaka, ka šajā reģionā eh, vispirms Donalds eh, Trumps ir pametis šos cilvēkus, un daudz cilvēku gājuši bojā, daudzi ir devušies bēgļu gaidās. Turcijas uzbrukums ir jānosoda, jo gal galā nevienam nav tiesību iebrukt svešā valstī. Un tā saucamā drošības zona faktiski nenozīmē drošību, bet gan uh, eh, režīmu atbalstīšanu Sīrijā. Un, protams, ka uh, visām valstīm, kas tur ir iesaistītas, ir tur savas ģeopolitiskās intereses, bet tas, eh, protams, neattaisno uzbrukumus un pilnīgs ieroču embargo ir jānosaka. Un ir svarīgi, lai visa uh, pasaules sabiedrība runātu vienā balsī un nosodītu Erdogāna rīcību, nosakot pilnīgu ieroču embargo, un ir svarīgs uh, mierpilns politisks nolīgu, uh, risinājums un nevis militārs risinājums. Vēl viens piemērams Demokrātiskie spēki, kur, kurdu demokrātiskie spēki ir eh, progresīvi spēki, bet eh, ASV sekojot savām ģeopolitiskajām interesēm ir uh, faktiski minuši kājām demokrātiskās vērtības šajā reģionā. Paldies! Un nākošais runātājs ir Miroslavs Radohovskis. Protams, ka ir e, jānosod Sīrijas, e, e, Turcijas iebrukums Sīrijas ziemeļā austrumos. Šī ir Turcijas realizētā agresija ir jānosoda, tai ir jāstājas pretīm un jo tas var, piemēram, novest pie tā, ka uz mūsu valstīm plūdīs teroristu traumas. Tāpēc vispirms ir jārealizē noteiktas uh, sankcijas, jāspēr atliecīgi arī um, diplomātiski soļi. Uh, vienlaicīgi neiejaucoties uh, Sīrijas iekšējās lietās. Mums ir ir jāizmanto uh, visas iespējas, lai nerad, neradikalizētos visi eh, radikālie spēki Sīrijā. Paldies! Un nākošais runātājs Halītskī kungs. Paldies! Mums noteikti vajadzētu izrādīt solidaritāti Sīrijas kurdiem, un e, rīt mums ir jābalso par rezolūciju. Kurdu spēki cīnījās par to, lai rietumi varētu e, svinēt uzvaru pār ISIS, bet Viņi uh, cīnījās vairākās pilsētās, atbrīvoja tās no ISIS spēkiem Sīrijā. Šodien mēs piedāvājam pieņemt budžeta grozījumu, lai pirms iestāšanās finansējumu apturētu saskaņā ar 45. pantu un šo finansējumu pārceltu uz rezervēm. Mēs nevaram samazināt finansējumu pilsoniskajai sabiedrībai, bet šis grozījums demonstrēs mūsu nostāju un faktu, ka mēs nepiekrītam uh, kurdu nogalināšanai Sīrijā Pikls, Pikulskungs. Paldies! Kamēr mēs runājam par militārās intervences sekām Sīrijā, vienošanās starp ASV un Turciju tās termiņš ir iztecējis, bet šobrīd Krievija un Turcija eh, noslēdz vienošanos, kas apdraud Sīrijas teritoriālo vienotību. Un eh, šāda vienošanās nav faktiski pieņemama nevienai no pusēm. Bet nedrīkst aizmirst par to, kādu eh, ieguldījumu cīņā pret ISIS sniedza kurdu spēki. Uh, Un kas ir vietējiem iedzīvotājiem? Par viņiem vispār nav nekāda runa noslēgtajā vienošanās. Ieroču pārtraukš, uguns pārtraukšana ir ļoti svarīga, bet ir jāstāsta, lai abas puses tiešām ievērotu šo vienošanos. Es atbalstu sankciju ieviešanu. Uh, ieroču embargo un visas pārējās ekonomiskās sankcijas, ko mēs varam piemērot, bet kā mēs varam sagaidīt uh, kaut kādus strateģiskus lēmumus, ja mēs nespējam tādus pieņemt, jo uh, iestāšanās, sar, piemēram, mēs nevarējām vienoties pat uh, par iestāšanās sarunām ar uh, Ziemeļ Maķedoniju. Paldies, un tālāk Valtmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Kolēģi! Erdogans eh, patiešām ir saņēmis Eiropu ķilniekos jau 1000 jau 2016. gadā mēs izstrādājām uz politiku un piešķīrām finansējumu Turcijai, un faktiski tagad visi trumpi ir Erdogāna rokās. Viņš vienkārši var atvērt vārtus un ļaut eh, migrantiem iet. Viņš vēlas izveidot tā saucamo uh, drošības zonu, bet mēs zinām, ka viņš patiesībā vēlas tikai uh, karot pret kurdiem, bet jautājums, ko dara Eiropa, lai visu šo asiņaino konfliktu pārtrauktu. Eiropa vienkārši noraugās uz to visu no malas. Putins atbalsta Asada diktatorisko režīmu. Uh, mēs novērojam, kā amerikāņi vienkārši aiziet no turienes. Un faktiski situācija tikai pasliktinās. Mēs esam vienkārši novērotāji. Mums e, faktiski vajadzētu rīkoties, jo kam tad vajadzēs e, tikt galā ar visiem šiem e, bēgļiem un radikāliem spēkiem? Tie ir mūsu jaunieši, kas radikalizējas un dodas uz Sīriju karot. Mums tiešām ir jānodrošina eh, tas, lai eh, drošības zona tiktu kontrolēta no ANO puses. Eiropai ir jāuzņemas un jāizveido pašiem savu drošības politika. Ir redzams, ka mēs nevaram būt atkarīgi no ASV vai no Krievijas. Un tieši tāpēc ir jāņem eh, vērā tas, ka vairāk kā 700 Eiropas Eh, vairāk nekā 700 bērni atrodas dažādās bēgļu nometnēs, un viņiem nav jāmaksā cena par šīm eh, kļūdām. Mums ir jāizveido atbilstoši Eiropas saimnības bēgļu politika. Paldies! Lagadinska kungs. Vairāki vecāki kungi uh, sapulcējās Maskavā un uh, izlēma uh, sadalīt uh, reģionu. Kāpēc eh, šiem diviem sirmgalviem tas izdevās? Tāpēc, ka eh, mums neizdevās izpildīt savus uzdevumus ne parlamentam, ne padomē, ne komisijai. Kur tad ir šie embargo pasākumi? Kur ir precīzi mērķētās sankcijas, par ko mēs runājam? Mēs nespējām uzņemties atbildību par šo reģionu, to izdarīja citi mūsu vietā. Taču vēl nav par vēlu. Mēs joprojām varam izveidot politiku un investēt eh, vairāk eh, diplomātiskos risinājumos, izveidot mūsu patvērumu politiku. Mums ir kauns par to, kas ir noticis, ko ir izdarījuši iepriekšējie. Un ja mēs negribam, lai divi uh, sirmgalvi nolēmtu pasaules likteni, uh, Mums varbūt ir jāiesaist arī vairāk sieviešu politikas veidošanā, lai tās lemtu pasaules likteņus. Bet, kā Galera kungs teica, pastāv vienprātība, jo ir dažādas politiskās varas un spēki, kas balsos par ļoti striktu rezolūciju, bet tas tiek darīts dažādu uh, politisku iemeslu dēļ, Mūsu iemesls, eh, lai balsotu par šiem skarbiem vārdiem, ir sekojoši. Mēs vēlamies nodrošināt Eiropas nākotni Turcijai, bet, lai to varētu izdarīt, mums ir nepieciešams izbeigt eh, šo, eh, mums ir jāsavalda militārisms un imperialisms Turcijā, un gal galā tie, kas cieši ir mākslinieki un pilsoniskā sabiedrība daudzi, kas smog cietumos. Tie, kas eh, saka, ka viņi vēlas, eh, lai Turcija nākotnē nebūtu Eiropā, tad mēs skaidrs sakām, ka mēs balsojam par šo skarbo re rezolūciju, tāpēc, ka vēlamies, lai Turcija nākotnē būtu Eiropā un demokrātiska. Danke. Am Wort ist Herr Ivan David. Paldies un nākamais eh, Dāvid kungs. Do. Zdrā. Gudētais priekšsēdētāji. Es uh, nezinu, vai balsošu par šo rezolūciju, vismaz ne tās esošajā versijā. Jo nu, tas, kas tiešām bija ļoti spēcīgi atrunāts rezolūcijā, tas ir atcelts un tagad ir pievienoti pantu, nevar tos atbalstīt. Ir patiesībā krietni par vēlu tas viss un arī nav pietiekami. Kurdi būs tie, kuri cietīs visvairāk un nesīs upurus. Un tad, nu, trakākais ir tajā, ka tas viss balstās uz Adanas vienošanos, kur gan Sīrija, gan Turcija nosauca kurdus par teroristiem. Kurdi būs tie, kuri bija arī atbildīgi par to, kā arī islāmistu organizācija Islām valsts tiks sakauta. Eiropas Savienība ir vāja un nerīkojas. Tikai ekonomiskā blokāde var mainīt situāciju uz vietas. Paldies, un tagad Kanko kundze. Labrīt! kad es biju vēl bērns un kāds teiktu, ka amerikāņi ieradīsies un uh, mūs izglābs, tad es tiešām uh, tam ticēju, jo, nu, es nezinu, es skatījos uh, Amerikas filmas un tad nevarēju saprast, kurš labs, kurš slikts, bet, ja ka es būtu bērns un teiktu, ka Eiropa man izglābs, tad es tam neticētu, jo. Uh, Es nezinu, vai tā būtu. Nu, diplomātija, protams, ir ļoti spēcīgs rīks, bet, uh, ja mēs gribam nodrošināt uh, globālo stabilitāti, tad, nu, ir jābūt Eiropas Savienībā ir jārīkojas, nevis jārunā un jābūt cerībai tiem, uh, kuri cīnās par savām dzīvībām un brīvībām. Mums ir jārīkojas pret Turciju, jāpiemēro ekonomiskās sankcijas, jāaicina, lai tiktu atsā, atsākts mieru sarunas ar kur dalību. Mums ir jābloķē Eiropas Savienības eh, pirms iestāšanās eh, palīdzības finansējums. tuvijos austrumos daži atsakās no sava atbildība. Eiropas Savienībai ir jāpievērš īpaša uzmanība arī sievietēm, kuras cieši no liels ļaunprātības šajā reģionā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Nikolais Vilamsens. Amina Matīni, 73 gadi viņu eh, no, nogalināta mm, granātu, arī Ibrahim Salmūsa trīs gadi, arī šādi gājas bojā, Husen Klaik divi gadi. Um, cieš ļoti uh, no ļoti spēcīgiem ābedegumiem. Šis, šo sarakstu mēs varētu vēl turpināt, to visu īsteno Erdogans Sīrijā. Turku militāristi un milicijas spēki ir. Um, um ir um, izmantojuši sprākstvielas, kur, atro, kur, kur uh, arī ir uh, izmantotas ķīmiskās vielas, arī Trumps ir atteicies no mūsu sabiedrotajiem Sīrijā. Erdogans ir uzvarējis, mēs esam zaudējuši. Vakardien redzējām, kā Pūtins un Erdogans abi lēma par to, kā viņi tagad sadalīs Sīrijas ziemeļu teritoriju, bet šeit mēs runājamies, diskutējam, gatavojamies, kamēr sīrieši un krievi pārņems eh, Ziemeļīrijas eh, pilsētas. Jārunā skaidra valoda. Viņi vēlas īstenot etnisko tīrīšanu. Ja mēs uh, īstenosim sankcijas, tad uh, Erdogana ekonomika izgāzīsies, viņš piekāpsies un mēs uh, pieliksim punktu Turcijas invāzijai Sīrijā. Mēs varam pielikt tam punktu. Tas ir, tā, tas ir politiskās gribas jautājums, ir pienācis laiks rīkoties. Un tagad Konstantīnio kungs lūdzu. Liels paldies, dāmas un kungi! Uh, Runājot par uh, Turcijas uh, militārajām operācijām Sīrijas ziemeļu daļā, kā arī ņemot vērā informāciju, uh, ko mums sniedz starptautiskie plašsaziņas līdzēkļi, es gribētu precizēt sekojošo Turcijas militārās operācijas. Pret kurdiem ir jau izraisījuši arī masveida cilvēku protestus. Mēs Arī dzirdam, runājām par uzbrukumiem pret civiliedzīvotājiem, ja tiešām tas tā ir, tad tas ir šausminoši, un tas arī ir apliecināts um, Amerikas aizsardzības ministra deklarācijā. Arī to apliecina ASV īpašais sūtnis Sīrijā, proti ļoti daudz arī islamistu. Uh, apcietinātie ir atbrīvot no ieslodzījuma. Eiropas Savienības institūcijām ir stingri jārīkojas. Paldies! Paldies, un tagad pusotra minūte, Makalister kungs. Gudētā priekšsēdētājs kundze, dāmas kungi, kolēģi, Turcijas militārā operācija Ziemeļa austrum Sīrijā ir vēl viens šausminošs pasākums, traģisks konflikts. Tām ir milzīgas humanitārās, militārās, politiskās sekas, tas uh, liek uh, cilvēkiem ciest un tas uh, arī var veicināt islamistu terorismu atjaunošanu. Gribu atgādināt Aldu un ETP koordinātoru sacīto šorīt. Kolēģi, gribu informēt jūs par to, ka es kā AFET komitejas priekšsēdētājs kopā ar ārlietu uh, komitejas priekšsēdētājiem no Afrikas Karalīs, Francijas, eh, Vācijas un arī eh, ASV kolēģiem esam parakstījuši kopīgi paziņojumu par Turcijas invāziju. Šai vēstulē mēs uzskatām, ka Sīrijas kurdu pāmešana ir liela kļūda. Viņi ļoti daudz palīdzēja, lai veiksmīgi varētu apkarot Daešu Sīrijā no žēlojam ASV prezidenta lēmumu atsaukt militāros spēkus no Sīrijas ziemeļaustrumiem, aicinām Eiropas Savienību un dalību valstis uzņemties atbildību, iesaistīties konflikta risināšanā. Mūsu rezolūcijas projektā, par ko balsosim rītdien, aicinām arī. Jo, Eiropas Savienībā ir reaģēt visaptvaroši un noteicoši uz šo krīzi. Kolēģi, es atbalstu tās iniciatīvas, kuru mērķis ir izveidot starptautiski kontrolētu drošības zonu Ziemeļu Austrum Sīrijā, lai stabilizētu reģionu, lai varētu no jauna atjaunināt pilsoņu miermīlīgo dzīvi. Paldies! Thank you! Pateicos! Un tagad pusot minūte Sančesam Orkungs. Paldies priekšsēdētāji! Eh, Turcijas militāra operācija Sīrijas zonā ir ļoti skaidri starptautisko tiesību pārkāpumi, ir dažādi politiskie apsvērumi, taču nu, šie pārkāpumi ir tas pats galvenais. Starptautiskās tiesības ir atsauc pilnīgi visiem. Priekšsētāji pārtrauc runātāji, lūdzu, izsakieties lēnāk. Un arī tagad eh, viss tehniski tika eh, noorganizēts. Un lūdzu, ja jūs tūlīt Kū, labi, varētu runāt nedaudz lēnāk. Labi, paldies. Tātad. Tātad, kā jau teicām, arī Turcijas militārās aktivitātes uh, Sīrijā ir starptautisko tiesību pārkāpumi, ir dažādi arī politiski apsvērumi, taču šis pārkāpums ir lielākais pārkāpums, tas ir tā referents pilnīgi visiem, un Eiropas Savienībai uh, arī ir uh, jāpiedalās, lai varētu uh, ar eh, Startautisko konstitucionālo komiteju bruģēt mieru ceļu. Taču eh, nav iemesli, kas pamatotu iebrukumu kaimiņu valstī. Turcija, kā NATO dalība valsts, var arī vērsties pie sabiedrotā pēc solidaritātes, bet nevar rīkoties ārpus šī multilaterālā satvara. Uh, Arī Zīrijas bēgļu uzņemšana nav uh, uh, pamats, lai iebruktu citā valstī. Ir jāievēro kaimiņu valsts arī suverēnā uh, tiesības. Tas viss ir pretrunā starptautiskām tiesībām iejaukties starptautiskajā, demogrāfiskajā, etniskajā līdzsvarā, tas uh, ir absolūts starptautisko tiesību pārkāpums. Un, uh, neviens mm, nevar tātad iebrukt šajās teritorijās, un vienīgais, ko mēs varam darīt, atbalstīt Sīrijas ģimeni atgriešanos savās mājās. Paldies! Un tagad Van Vīzes kundze, paldies, uh, priekšsēdētājs kundze. Laikā, kad Turcija veic savu invāziju 700 tūkstoši īsis kaujinieku bērni, kas atrodas Sīrijas ziemeļu nometnēs. Viņu vidū ir 700 Eiropas Savienības pilsoņi, un daudziem bija jābēg, tagad viņu liktenis ir nezināms. Mēs nevaram pārmest šos bērnus vai sodīt viņus par viņu vecāku noziegumiem. Neviens bērns jaunāks par desmit gadiem nav uh, saucāms pie krimināla atbildības nevienā Eiropas Savienības dalību valstī. Aicinu dalību valstis šodien ievērot startautiskais Eiropas Savienības nacionālos likumus, lai varētu repatriēt šos bērnus jau tagad, pirms ir par vēlu. Paldies! Paldies! Un tagad pusotra minūte Brikmons kundze. Es aicinu jūs, dāmas kungi, brīdī aizvērt acis, kamēr es runāju, jums ir bērni. Un tad kādu dienu vecākais no jūsu bērniem pārmet Beļģiju vai jūsu mājas, lai cīnītos uh, teritorijā cīņā, kas nav jūsu. Jūs darat visu, lai viņš atgriežas, bet tas ne, nenotiek. Uh, trūkst arī politiskās gribas. Jūsu mazbērni arī uh, dzimst uh, šādos kara apstākļos, kur ir bats. Uh, konfliktā mirst arī jūsu dēls. Uh, Nu, tieši to pašu vērtību dēļ, kādēļ jūs šeit runājat Eiropas par, par ko runājat šeit Eiropas parlamentā. Tad arī jūs cīnāties, lai mazbērni nebūtu atbildīgi par šo situāciju, par uh, šo kāru, kas nav jūs izvēli. Jūs gribat, lai viņi atgrieztos Eiropā. Šodien kā politiķiem, politiķiem jums ir šī vara nodrošināt bērnu repatriāciju, un mēs varam koordinēt šīs aktivitātes bērnu interesēs, kas ir atrunāts arī starptautiskajās bērnu tiesību konvencijās, un mēs visi esam apņēmušies ievērot šīs konvencijas. Paldies! Pusotra minūte tagad eh, Marijānī kungs ideja vārdā. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Gadu atpakaļ es Twitterī rakstīju, ka uh, vēsturēs, uh, vē, vēstures beigās mēs redzēsim, ka vienīgie, kas aizsargās uh, kurdus, būs Asada, uh, Asada uh, um, valdība Sīrijā. Tas var likties banāli, bet tas bija tik paredzami. Kā, šaub, kā varējām šaubīties par to, ka kurdus pametīs tie, kuri solīja viņiem mūžīgu uzticību. Uh, kā mēs varējām šaubīties par Trumpa vēlmi, kas jau laiku atpakaļ, ka pēc viņa vēlēšanām Sīrijā vairs nebūs neviena amerikāņu karēvi, kā varējām aizmirst arī to, ka Turcijas reakcija būs tieši tāda, kā tā bija. Es te šeit, protams, neiestājos, neaizstāvu Turciju, es stingri nosodu Turcijas ielaušanos Sīrijas teritorijā, bet kas pieņē, kura valsts var pieņemt pie to, ka pie viņa robežām ir teroristi, kas mēs ik pa laikam iebraukt viņu valstī, respektējot arī Sīrijas suverenitāti visā teritorijā, arī mūsu. Mudinot valdību īstenot samierināšanu, kā var pamatot sankcijas, ko noteikusi Eiropas Savienībā medicīnas uh, iekārtām, uh, tad, ko mēs te redzam. Mēs, mums ir tāda drošības, komentārā vizītā. Tāpat laikā mums vajadzēja kā citā valstīm izvērst strateģisku skatījumu šo reģionu. Tagad eh, mēs te komentējam, novērojam, nožēlojam, taču eh, nekad šai kontekstā neesam rīkojušies. Tad varbūt Eiropas Savienībai vajadzētu ņemt vērā reali, realitāti un izvērst starptautisku stratēģiju šajā reģionā. Paldies! Paldies! Tečkungs, lūdzu, vienu minūti. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Turcijas invāzija Sīrijā neapšaubām ir traģēdija, taču tā bija pāredzama, jo Turcija ir liels interese šai reģionā. 3,5 miljoni bēgļi tur atrodas. Tas, jā, ir arī mūsu dēmaklu zobens, un tagad notiek tas, kas e, tur notiek. Eh, jāizdara liels spiediens, protams, uz Turciju, lai viņi eh, atkāpjas, lai tiktu izveidoti arī mm, šīs drošības aizsardzības zonas. Taču Turcija ilgtermiņā arī neinteresē. Eh, Putina intereses Sirijā, tas būs tikai Putina interesēs Eiropa. Uh, var tikai nožēlot šo situāciju, laizīt savus brūces, jo neko nesam šeit darījuši. Un tagad domāt, ka amerikāņi vienmēr visur būs klāt un uh, investēs naudu, lai nodrošinātu aizsardzību, tas ir pilnīgs naivums, ilūzija. Un tad uh, tādējādi nevar būt šeit nekādas nākotnes. Paldies! Nākamais runātājs Georgija kungs uz vienu minūti. Κύριε Πρόεδρε και πολιτική. Godātie kolēģi, jūs Eiropas Savienības vadoņi, jūs taču atceraties to brīdi, kad jūs atbalstījāt arābu pavasari. Nu, tagad piedzīvam šajā reģionā pamatīgu ziemu. Jūs tagad raugat krokodilu asars uz visām šīm drupām. Pirms astoņiem gadiem mm, ārvalstu spēki iejaucās Sīrijas eh, situācijā, vis, vēlējās sagraut šo režīmu. Tur piedalījās visi ASV, es vadīju Persijas eh, līča valstu monarhijas un tā tālāk. Tā rezultātā visi šie džihādisti saņēma ieroču gūzmu, burtiski tika apbruņoti. Nu, protams, Krievijai mierīgi pievarot acis ASV tieši tāpēc, un tikai pliki vārdi no ES puses. Nu, un tagad, lūk, redzam atkal, ka tiek mm, izdarīta centienu lieta kurdu asins. Bez kādiem ierobežojumiem, ar vienīgo mērķi no jauna pārdalīt naftas resursus, pārdot atkal ieročus un visu šo reģionu nospiest uz ceļiem, sadalīt. Tas varbūt jums šķiet pretrunīgi, bet man liekas, mēs, mēs esam pie šīs traģēdijas noveduši. Tā, mēs runātājs, kas tālāk kungs uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdēji kolēģi! Mēnešu laikā ir Erdogans pārkāps visas starptautiskās tiesības iebrūkot Sīrijā. To norāda arī Amnesty International, kā arī viņš pilnībā ignorē civiliedzīvotāju likteni. Un tādējādi varam atbalstīt dalību valstu lēmumu, diemžēl ne visu valstu lēmumu, um, izbeigt ieroču eksportu uz Ankaru. Uh, Bet ar to nepietiek. Mums ir jāaptur Turcijas iestāšanās procesa Eiropas Savienībā. Priekšnoteikumi sen vairs netiek ievēroti. Tad arī ir jābloķē jebkāda veida Eiropas Savienības finansējums, kas var nonākt Erdogana kābatās. Tagad maksājam ļoti uh, dārgi arī par uh, migrācijas paktu, kas tiek izmantots kā uh, aizbildinājums, lai Turcija rīkotos kā vēlas. Ekonomiskās sankcijas arī jāceļ eh, ēst Turcijas muitas eh, eh, vienošanās, jāizmanto visi mūsu rīcībā esošie instrumenti, nepametīsim kurdus vēlreiz, vismaz nedarīsim to mēs, Eiropieši. Thank you. Lies paldies. Nākamais runātājs deputāts Bušaisku uz vienu minūtu lūdzu. Vă mulțumesc, domnule președinte. Lielas paldies! Priekšādātās kundze. Turcijas iebrukums Sīrijas ziemeļa austrumos sastāv no divām daļām. Pirmām kārtām tas saistīts ar drošības jautājumiem, Respektīvi, nu, Turcija domā, ka, lūk, e, šajā teritorijā ir dažādas teroristu struktūras, un otrs, protams, ir cieši saistīts ar migrāciju, un te runājam par cilvēcisko aspektu. Šī militāra operāciju rezultāti tiešām ir ļoti nopietni un skumji gan tas tā tiec tieši uz Sīriju, jo tagad, nu, lūk, pēc vairākiem gadiem atkal zie, ziemeļa austrumos Sīrijā jāpiedzīvo traģēdija. Turcija vēlas kontrolēt pilnīgi visu robežu, un te mēs runājam par milzīgu teritoriju - 400 kilometru un tāpat laikā piecās dienās viņi vēlas pārdom, pār, pārvietot uh, miljoniem kurdu. 200 cilvēku tāpat laikā ir gājuši bojā šais uzbrukumos. Šis Turcijas iebrukums turklāt ir ļāvis arī Putinam uh, rīkoties. Viņš te tagad iztaisās par nākamo Sīrijas neatkarības garantiju. Citiem vārdiem sakot, Viņš vienkārši vēlas nodrošināt savu ietekmi Sīrijā. Nu, lūk, nu, mēs sakām, lūk, vairs nevēlamies eksportēt ieročus. Nē, nu, tā jau nav nekāda problēma. Tālāk viņi pirks ieročus no, no Krievijas. Un tas notiks vēl plašākā veidā. Ir vajadzīga drošības zona pie robežas starp Turciju un Sīriju. Paldies, saka priekšsādātāja Bašaisko kungam. Eh, protams, debats ir ļoti nozīmīgs, un es esmu nedaudz elastīga attiecībā uz uzstāšanās laiku, bet jūs nedrīkstat to vienkārši divkāršot tāpat vien. Pāriem pie nākamās runātājas, un tā ir Santoša, eh, iz, deputāts Santoša Lūdza. Lielas paldies! Nu, šis ir tas brīdis, kad mēs nedrīkstam palikt klusi, nedrīkstam pievērt acis. Mums ir jāreģē uz šo militāro operāciju Sīrijas ziemeļaustrumos. Tas ir nopietnas cilvēktiesību pārkāpums, tas apdraud arī drošību visā reģionā. Šādā veidā tiek izdzīti no mājām tūkstošiem iedzīvotāju, konflikts turpinās, un turklāt tiek atvērtas durvis tam, ka Daesh atkal varētu parādīties arēnā. Nedrīkstam to nenosodīt ir jānosaka ieroču embargo padomēji pilnīgi noteikti, un turklāt te jāiekļau pilnīgi visa veida piegādes. Te ir vajadzīgs arī vēl cita veida sankcijas pret eh, pilnīgi visiem, kas tiešā vai netiešā veidā iesaistīti šeit cilvēktiesību pārkāpumos, jārīkojas arī attiecībā uz viņu ekonomikas interesēm. Eiropas Savienība nedrīkst paļauties šantāžai šai gadījumā. Mums turklāt jāpiedāvā humānā palīdzība. Eh, protams, arī šiem be, uzņemtajiem bēgļiem Turcijai, bet nedrīkstam pieļaut to, ka viņi tiek piespiedu kārtā nosūtīt atpakaļ uz šo nedrošo vietu. Tam jānotiek cieņpilni un brīvprātīgi. Eiropas Savienība nevar atbalstīt to, ka šādā veidā tiek piespiedu kārtā īstenoti pasākumi pret kurdiem tie, tie taču ir tie paši kurdi, kas cīnījās starptautiskajā koalīcijā pret Daešu. Un šobrīd mums vajadzētu paturēt spēkā mūsu solidaritāti ar viņiem. Paldies uz vienu minūti, Lozo kundze. Priekšsēdētāji, paldies! Tas, kas šobrīd norisinās Ziemeļaustrumos Sīrijā, ir tikai vēl viena papildus epizode kopējā traģēdijā, ko piedzīvojam nu jau astoņus gadus. Šī traģēdija, jāsaka, ir arī mūsējā jo tie ir arī mūsu cilvēki, kas cīnījās pret dāšu kopā ar kurdiem. Kurdi bija mūsu sabiedrotie. Un es te domāju par Everīnu Halavu, kas taču arī bija viena no mūsu vērtību aizstāvētājiem un kas krita. Uh, um, un visi šie savukārt cīnītāji, kas tika ieslocināti, no, ieslodzīti nometnēs un tagad atbrīvot, vairs netiek uzraudzīti. Šī transatlantiskā alianse, kam vajadzēja būt drošības garantam, faktiski nu, tika pārsteigta nesagatavota situācija. Šobrīd ir tādā kā paralīzes situācijā. Un kur tad ir Eiropas Savienība? Mēs nevaram, eh, nu, taču samierināties ar to lomu, ko šobrīd uzņems Krievija. Uh, Un e, šī izvēle pilnīgi noteikti nav veiksmīga. Ja mēs nereaģēsim, tad vēsture visdrīzāk e, atkārtosies un varbūt pat vērsīsies pret mums. Mums ir vajadzīga autonoma stratēģija, nepieciešama Eiropas aizsardzības sistēma, kas ļautu mums sevi aizsargāt, kas ļautu mums palīdzēt aizstāvēt mūsu rēti, vērtības arī tajā brīdī, kad sabiedrotie mūs nodod. Paldies uz pusotru minūti, Urtas Unukungs.